Tas noteikti ir um, jārisina ne tikai drošības iemeslu dēļ, lai pasargātu uh, ievainojamos uh, ieslodzītos uh, cietumos. Tātad noteikti jāapkaro radikalizācija cietumos, un uh, kā mēs varētu uh, to darīt, atkal apmainoties paraupraksi dalību valstu vidū. Komisija varētu Mm, rekomendēt uh, atsevišķo ieslodzīto izolēšanu. Teiksim, Lielbritānijā mums ir uh, nesen attīstītā sistēma, kur uh, ekstrēmisti tiek turēti atsevišķi, izolēti no pārējiem. Šādi uh, pārējie tiek izolēti no šīs radikālās propagandas. Uh, tad arī radikālā literatūra tiek izņemta no bibliotēkām. Uh, Arī netiek sniegta informācija par uh, terora incidentiem un, uh, kā jau minēja referente, mm, šie pasākumi ir jāapsver visām dalību valstīm, arī komisijai, un um, šī apmaiņa paraugu praksi tiešām jāpielieto, kad vien iespējams. Un vēl viena lieta. Mēs iniciatīvu ziņojumus neizmantojam, lai uh, tagad uh, apsūdzētu kādu konkrētu dalību valsti, jo situācija ir līdzīga um, visās dalību valstīs, runājot īpaši par radikalizāciju. Un līdz ar to, ja mums ir kopīgais apdraudējums, mums arī kopīgiem spēkiem tam jāprētojas. Tas man šķiet tikai loģiski. Un mēs ne, ne atlasam te nevienu dalību valsti, lai to kaut kā īpaši apsūdzētu. Mm. Tā tad man prieks par turpmāko sadarbību ar referentiem un referentiem. Šķiet, ka līdzinājās sanāksmes ir bijušas ļoti konstruktīvas un cerams, ka tā arī turpinās un nonāksim pie labiem kompromisiem. Paldies! Un tagad uh, Alde un referents Ježekungs. Paldies priekšsēdātājiem! Man Jāatzīmē, ka šī pieeja diezgan līdzsvarota. Mūsu grupa ir eh, virkne grozījumu, lai eh, apkarotu pārapdzīvotību, ap, atbalstītu apmācību, atbalstītu cietumu personālu un apkarotu radikalizāciju cietumos. Ļoti svarīgi nodrošināt labus eh, apstākļus cietumos ne tikai ieslodzītajiem, bet arī personālam un atbalsta darbiniekiem. Kā mēs norādījām, grozējumos ieslodzīto skaits eh, pārsniec eh, pieejamo eh, cietumu vietu skaitu. Un šī problēma raksturīga visai Eiropas Savienībai horizontāli. Līdz ar to jā, šis jautājums ir jārisina. Nepieciešamas konstruktīvas rekomendācijas, ko dalību valstis varēs efektīvi īstenot. Un tīpaši uh, Pārapdzīvotība uh, vienkārši negatīvi ietekmē arī uh, veselības uh, situāciju, iespējas gūt izglītību vai celt kvalifikāciju. Tas viss kavē ieslodzīto iespējas atkal iekļauties sabiedrība pēc iziešanas no cietuma. Un tad nepieciešams eliminēt šīs struktūrālās barjeras un jādod ieslodzītiem iespējas uzlabot savas prasmes un iemaņas, un šādi samazināsies arī recidīvisma uh, līmenis un uh, tiks atvieglota šī atkal iekļaušanās sabiedrībām. Radikalizācija ir mm, fenomens, par kuru bieži jārunā šajā kontekstā. Mm, līdz ar to jāpiedāvā attiecīga uh, apmācība gan personālam, gan ieslodzītiem. Uh, Eiropas Savienībai uh, ir uh, attiecīgs finansējums, lai tieši personāla apmācību veicinātu, lai apkarotu radikalizāciju. Šīs apmācības nolūks ir veicināt starp reliģisko pārliecību dialogu un uh, ar tā palīdzību veicinot izglītības līmeni, tad eh, jāapmainās arī pieredze eh, atsevišķām ieslodzījumu vietām un um, īpaši jādomā par bērnu interesēm. Viņi jāizolē no pieaugušiem mm, arī uh, Uh, pārcelšanas, uh, pārvietošanas uh, laikā. Mēs esam dzirdējuši no bijušā Lielbritānijas iekšļiet ministra. Viņ, viņš teica, ka īstenība cietumi ir dārgs veids, kādā slikti cilvēki kļūst vēl sliktāki. Nu, tad tas ir jāliek aiz aus un attiecīgi jārīkojas, lai situāciju labotu. Paldies. Go an referente. Referents. Krisogonos kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Ar šo ziņojumu vēlamies uzlabot vispārējo situāciju cietumos visā Eiropā. Un tad, tad mūsu grupa GoNGL to skatu pozitīvi. Mūsu grozījumi ir domāti tam, lai izceltu cilvēku cieņu. Lai, teiksim, ieslodzītos, eh, turētu cietumos pēc iespējas tuvāk viņu mājām, lai eh, atvieglotu panāktu atkal iekļaušanos sabiedrībā, lai ģimene varētu vieglāk viņus apmeklēt. Personālam jāizturas uh, cienīgā veidā pret ieslodzītajiem mm. mūsu pozīcija, mūsu kopējā pozīcija, ticībā preču ziņojumi ir pozitīva. Paldies. Paldies. Mm, tagad zaļo ēnu referenta Eva Žalī. Paldies, priekšstādāja kungs, un paldies arī Veržeronas kundzei referentē par šo ziņojumu. Es domāju, ka nu, tiešām ir izcil tas, ka pašiniciatīvas ziņojums izraisa tādu interesi, ka ir 230, 283 grozījumi un arī vienots viedoklis, kas tiek viedots par ekstremisma apkarošanu. Mēs piekrītam tam, ka ir jārunā par. Mm, apstākļiem ieslodzījuma vietās par pārapdzīvotību un par to, ka cietumam jābūt pārmaiņu vietai, ne tikai aizturēšanas vietai, un tāpat arī jārunā par nepieciešamību, kādas izriet no tā, ka ir jārūpējas, jārūpējas par īpaši ievainojumām personām, jābūt pieeja veselības aizsardzībai, tāpat arī Mm, alternatīvās sodu izciešanas metodas, tām jābūt plašāk izmantotām. Tāpat arī jāgarantē iespēja tikties ar ģimenēm un jārūpēs ir par bērniem, jābēģina novērst recidīvu gadījumu, tāpat arī jārūpējas par ieslodzījumu vietās strādājošiem, mm, par personālu šajās vietās. Mēs vērtējam situāciju tā, ka ir uh, ir jāmēģina izliet radikalizāciju, jo daudzās valstīs šī prakse ir izplatīta un aizvien atgriežamies pie šī jautājuma. Tāpat mums liekas, ka ir aktīvi jārīkojas. Un, nu, piemēram, kanabis lietošana varētu tikt skatīta atšķirīgi nesodot par to, līdz ar to būtu daudz mazāk uh, cilvēku uh, cietumā, uh, ieslodzījuma vietos. Uh, un tāpat uh, domājam, ka jābūt vairāk individuālajām uh, kamerām un uh, viens aizturēts uh, cilvēks. Uh, būtu labi, ja uh, varētu uh, rēķināties ar principu viens aizturēts, viens uh, atbrīvots. Bet katrā gadījumā ļoti uh, atzinīgi vērtējam paveikto darbu. Paldies! Un tagad varbūt referenta eh, vēlas eh, atgriezties eh, pie šiem jautājumiem un vērtīt, vērtēt ēnu referentu teikto. Vai jūs vēlaties uzstāties? Referenti. Jā, nu tikai, lai uzsvērtu to, ka mēs visi esam viensprāti Un, nu, varbūt, ka vēl uzsver to, ka radikalizācija mūs satrauc tieši šobrīd, bet šī radikalizācija ir saistīta arī ar pārapdzīvotību. Cilvēki, kas ir cietumos, viņiem dažkārt nav nemaz citas cerības kā radikalizācija, kas viņiem paver kādu uh, iespēju. Tātad. Uh, Pārapdzīvotība, sliktie eh, dzīves apstākļi ir eh, visu ļaunumu sakne. Piekrītu eh, Žolī kundzei par, domā par to, ka izolējot radikālo spēku, tie radikalizēs tikai vēl dziļāk. Ir jāstrādā ar šīm personībām nu, nevar jau viņus tikai uh, izolēt kā tādus uh, trakus dzīvniekus jārūpējas arī par personālu, kas strādā aizturēšanas vietās. Tas ir ļoti nozīmīgi, jo viņi redz visā ātrāk, kas radikalizējas, un katrā gadījumā grib visiem teikt paldies par paveikto darbu, un paldies priekšstātē, kungs, jums arī. Paldies un paldies ēnu referentiem. Balsošana notiks 21. jūnijā. Un tagad main, turpināsim ar darba kārtības desmito punktu. Tā ir kopēja procedūra un patvērumu sistēmas izveidošanai. 13. Eh, jūlijā komisija prezentēja otru reformu pakotni kopēs Eiropas patvērumu sistēmas izveidošanu, iekļaujot patvērumu procedūru regula. Šis priekšlikums aizstās direktīvu 2013-32 par kopīgām procedūram starptautiskās uh, um, aizsardzības piešķiršanai un uh, atcelšanai. Um, 26. jūnijā, ko ieviesu 26. jūnijā 2013. gadā. Koordinatori iecēla Lauru Ferrāru kā referenti eh, šim dosijai, un um, tagad viņa ir iespēja eh, prezentēt šo ziņojumu. Ferrārā kundze jums iespēja izteikties. Lielas paldies priekšsēdētāji! Vispirms es vēlos pateikties visiem ēnu referentiem, kolēģiem ar kuriem mēs ļoti labi sadarbojāmies šo mēnešu laikā. Šis darbs bija tiešām ļoti sarežģīts, regula tehniska un ļoti svarīga. Eiropas kopīgai patvēruma procedūrai pateicos arī Eiropas komisijai, kas bija ļoti atvērta sadarbībai, vairākas reizes tikāmies, lai tiešām skatītu katru pāntu atsevišķi šajā tekstām. Tādēļ tiešām pateicos komisijai par šo atvērtību, arī pateicos NVO dažādām interešu grupām, ar kurām arī sadarbojamies šo mēnešu laikā. Šīs organizācijas, kas arī mums sniedz ļoti svarīgus uh, ieteikumus un atsklajā ar uh, priekšlikumiem, es pateicos arī uh, visiem um, dalību valstīs, bijām Vācijā, Francijā, Zviedrijā, protams, arī šeit, Beļģijā. Mēs um, tikāmies ar dažādām aģentūrām, gan valsts, gan nevalstiskām aģentūrām dalību valstīs, lai labāk varētu saprast, kādas ir procedūras, kāds tiek piemērots dalību valstīs, um, lai redzētu, kāda ir labā prakse. Uh, un arī labāk saprastu, tad, kas tiek sagaidīts no e, šī tiesību akta. Tad nu, mēs redzējām visā šajās sanāksmēs, ka ļoti būtiski garantē taisnīgu vienlīdzīgu pieeju starptautiskai aizsardzībai. Būtiski nodrošināt arī līdzsvaru no vienas puses jāgarantē procedūras un arī uh, pamatiesības jāievēro, tāpat laikā procedūram jābūt efektīvām. Bieži vien tās rada arī jo, uh, dažādu saspīlējumus arī patvērumu meklētāju centros, jo ir šī neskaidrība. Uh, tā mm, lēkā zona, viņiem bieži vien jāgaida vairāk kā gadu, lai vispār tiktu atzīts, kāds viņu juridiskais status, vai viņi vispār zinātu, vai viņi saņems vai nesaņems starptautisko aizsardzību. Uh, un tas rada, protams, arī milzīgas grūtības dalību valstīm, kuras uzņem patvērumu meklētājus. Tās ir milzīgas grūtības arī ekonomiski, lai varētu nodrošināt adekvātu, cieņpilnas uzņemšanu šiem cilvēkiem un uzturēt viņus mēnešu garumā. Atkārtoju, kā nu, šīs līdzsvars ir tātad garantēt. Uh, um, pamatiesības no vienas puses, bet nodrošināt arī procedūru, raitu norisi. Ņemot vērā, protams, arī visas izmaksas, kas ar to saistīts, domāju, ka tas ir gan dalība valstu, gan arī patēru meklētā interesēs, ka uh, lēmumi tiek pieņemti saprātīgā laikā, jo īpaši prasības, kuras var uh, arī tad uh, pozitīvi uh, risināt, kas ir tad, tad, uh, pieprasījumi, kas ir pamatoti ir jāizskata prioritāri un ātrāk, bet nepamatot ties prasības arī jāizskata pātrinētā veidā, lai noraidītu. Un tad, lai varētu samazināt uh, izmaksas, kuras ir saistītas ar patvērumu meklēšanas procedūrām. Un tad arī jāparedz katram pieprasījumam savu procedūru. Uh, Te būtiski, kas tad ir pareiz, kāda ir pareizā pieeja. Jāparedz adekvātā procedūra katram pieprasījumam. Nu, lūk, ļoti svarīgi, lai katrs gadījums tiktu izskatīts atsevišķi, izvērtējot katru situāciju. Nu, tā, lai visas tiesības arī tiktu ievērots. Nācu klajā arī šeit vairākiem grozījumiem un ziņojumu galvenajās idejas, īpaši saistībā ar pieņemamību. Nu, tad Nu, piemērojumam jābūt brīvprātīgam, nevis obligātam. Vairākas dalība valstis norādīja uz to, ka ja uh, pieņemšanas procedūra ir noteikti par obligātu, tas ir vēl papildus sloks. Tad uh, nevis tas pātrinās procedūras, bet uh, tieši pagarinās tās. Jo tad tiek paredzēts vēl viens posms, un kas, protams, arī maksās naudu dalību valstīm tad, nu, iespējams, ka šo pieņemšanas procedūru vajag vienkārši atstāt par brīvprātīgu. Tālāk arī tās, ka arī uh, pieņemamības procedūra pēc būtības neizskata šo lūgumu, šo pieprasījumu. Tas viss ir jāizskata, uh, skatot katru pieprasījumu atsevišķi. Tālāk par trešajām valstīm. Drošās valstis un pirmā uzņemšanas valsts arī tad var uh, sniegt, uh, pieņem, īstenot šos preventīvos pasākumus un par pieņemamības procedūrām runājot, es gribētu, lai tās būtu brīvprātīgas un lai nebūtu šīs uh, drošās trešās valsts uh, koncepts un uh, lai nebūtu ar, arī Šis koncepts par uh, pirmo valsti, kas uzņem un izskata pieprasījumu. Tālāk komisijas piedāvātais tiesību akts sākumā tas izskatījās pēc tāda, nu, soda uh, pieejas. Mēs gribējām, lai šī procedūra būtu pēc iespējas taisnīgāka. Uh, Tad pātrinātā procedūra var būt liederīga arī tādos gadījumos, kur ir pamatots pieprasījums pēc aizsardzības. Tad, nu, pātrinātā procedūra jāīsteno ne tikai tad, ja pieprasījums ir uh, acīmredzami nepamatots, bet arī tad, kad tas ir acīmredzami pamatots. Tad arī svītrojam atsauc uz Dublins pienākumiem. Uh, ir iekļauta tagad arī prasība par pamatotu, acīmredzam pamatotu pieprasījumu, lai iestādē būtu arī laika termiņš, kurā ir jāpieņem lēmums par pieprasījumu pēc aizsardzības un nevis atstāt to visu laika ritējumā. Esam iekļāvuši divas pātrinātās procedūras, viena brīvprātīga, viena obligāta. Mm, kad ir runa par obligāto pātrināto procedūru, tad mēs runājam par to, ka cilvēks ierodas no drošas trešās valsts. Un te ir nepieciešama pilnīga harmonizācija Eiropas līmenī, ir jābūt vienam sārakstam par tām valstīm, mm, kas šis saraksts, kas ir spēkā visās dalību valstīs, brīvprātīgā pātrinātā procedūra, tādos gadījumos, kur cilvēks ierodas no treš, drošas trešās valsts un no pirmās pārtvēruma meklēšanas valsts, un te brīvība ir dalība valstīm šo procedūru piemērot vai nē. Pār robežu procedūru, kas paredz arī izskatīt patvērumu pieprasījumu, lai tātad tas vairs nepiemērojas nepilngadīgajiem, nedz pavadītiem, nedz nepavadītiem. Un tālāk par uh, procedūru, kad netiek ievēroti pienākumi, lai samazinātu šo sankcionālo raksturu. Te vēlos, lai dalība valstī būtu brīvība arī iz, uzskatīt, ka tad pieprasījums ir uh, atsaukts par pamātiesībām. Te ļoti svarīgi nodrošināt līdzsvaru, tātad procesuālās garantijas, pamatiesība aizsardzība, nodrošināt eh, tāpat laikā sistēmas efektivitāti. Īpaši vēlošai izcelt trīs lietas vispirms minimāli samazināt situācijas, kur uh, netiek eh, radīts tātad šis uh, mm, Um, kur netiek uz laiku, tad, tad uh, um, pārsūdzība netiek automātiski um, apturēta uz laiku. Tam ir uh, ļoti liels risks, un te būtu svarīgas divas paralēlās procedūras. Uh, viena pēc būtības. Uh, pārsūdzībā, un tad otra procedūra, vai jo, e, cilvēks var uzturēties attiecīgās valsts teritorijā vai nē, kamēr tiek izskatīta viņa pārsūdzība. Protams, kā tas radītu milzīgus izdevumus dalību valstīm, un tad svītrojām arī jo, e, šo e, juridisko atbalstu. Tātad tas ir gan dalību valstu, gan patvēru meklētāju interesēs tas, ka ir jau procedūras sākumā pieejams advokāts, tas uh, uzlabo pieprasījuma kvalitāti un var samazināt arī pārsūdzību skaitu. Jau no paša sākuma uh, patvēruma prasītāja pieprasījums ir uh, tādējādi iesniegts kvalitatīvi, adekvāti un tas uzlabo arī procedūras gaitu. Un, protams, arī tik ievērot pamatiesības. Un visbeidzot, arī procesuālās ekonomikas aspekts svītrojām arī uh, individuālās intervijas piepraz, uh, pienākumu. Te uh, mēs darbojamies ar Franciju, izskatās, jā, ka šī procedūra ir atcelta, netiek um, um iz, uzrakst, tad, tad netiek. Um, izveidot šie uh, interviju protokoli, bet gan tas viss notiek ierakstot uh, audio un uh, video. Tādējādi tas samazina izmaksas, pātrina procedūru, jo nebūs vairs nepieciešams konkrēts cilvēks, kurš tagad uh, uzrakstījis eh, eh, visu šo kopsavilkumu par interviju, nu, <coughs> eh, tulkos to un varētu pat arī tas radīt kādas kļūdas šai kopsavilkumā. Nu, lūk, tāds ir šis kopsavilkums par regulu un es ceru, ka darbs turpināsies ar ēnu referentiem un ka nonāksim pie labiem rezultātiem. Paldies! Thank you very much, Laura. It's a... Paldies. Es saprotu, ka jūsu uzdevums ir diezgan sarežģīts, Laura. Bet, nu, labi, tagad eh, mums tomēr jāuzklausa arī ēnu referente un viņu idejas par jūsu izvēlēto pieju. EPP referents nav klāt. Turpināsim ar S&D referentu Pēters Nīdermillers, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem un paldies e, Ferāra kundzei par darbu pie šī ļoti sarežģītā dosjē. Un, e, kā jūs jau pieminējāt, tik tiešām darbs e, norisinās visai veiksmīgi. Es varu atbalstīt vispārīgi Mm, šī ziņojuma virzienu un uh, pieju. Ferārā kundze jau pieminēja, mums ir ļoti svarīgs līdzsvarots procedūras raksturs. Vēlamies uh, arī ātrāku procedūru, tātad pātrināt procedūru, jo nav pieņemami, uh, ka dažiem bēgļiem jāgada 6, 8, 9 mēneši līdz pirmajai intervijai. Mēs to nevaram pieņemt. Tieši tāpat ļoti svarīgi eh, ir eh, tas, ka katrs pieteikums jāizskata atsevišķi, ņemot vērā individuālus apstākļus. Tas ir svarīgi cilvēku nākotnē. Uh, no tā šī nākotne ir atkarīga, līdz ar to nepieciešams vairāk interpretēt uh, situāciju, un lai to interpretētu, nepieciešams zināšanas, vairāk informācijas, un no tam visam nepieciešams finansējums, tad labāks uh, finansējums šiem pasākumiem. Mm, es jau pieminējām, ka te veidojas tāds uh, valstu tīkls e Eiropā, un mm, Šai ziņā mēs piekrītam jūsu pieejai un uh, nevēlamies sodīt te nevienu. Um, mēs neesam tie, kas uh, uh sodīs šos uh, pieteikumu iesniedzējus. Mēs drīzāk vēlamies viņus atbalstīt. Bet viena lieta, kas ir uh, strīdīgāka, es uh, Nesmu liels dalībvalstu lēmumu piekritējs. Dalībvalstis eh, izmanto visvieglāko ceļu parasti, lai vispār neielaistu bēgļus savā teritorijā. Par to būtu jārunā vairāk, un īpaši par Itāliju un Grieķiju, jo šiem valstīm ir īpaša situācija. Tā ir jāatspoguļo turpmākās diskusijas. Bet vispārīgi, kā es teicu, mēs atbalstām uh, šo priekšlikumu lielos vilcienos, vispārējo pieju, un paldies Ferārā kundzei par darbu. Paldies. Jā, šķiet, ka Lība delegācija tieši Grieķijā viesojoties atzīmē, ka tieši 6 līdz 9 mēnešiem uh, cilvēkiem ir jāgaida, un domāju, ka citās dalībvalstīs situācija ir līdzīga. Kā ir referents Jūsi Halāho? Paldies! Arī es eh, grupas vārdā pasakos Ferārā kundzei par darbu. Mūsu viedoklis gan atšķiras pie ļoti daudziem aspektiem, kā ir vēlas harmonizēt patvērumu likumdošanu. Pamata mērķis šai harmonizācijai mūsu viedoklī ir Uh, neļaut migrantiem nelikumīgi ieceļot Eiropas Savienībā un uh, uh, neveicināt tā saukto sekundāro pārvietošanos, kad viņi jau ir ieradušies Eiropas Savienībā. Likumdošana jākalpo šiem mērķiem, jā, ir ieviesti mm, kopīgie standarti tas palīdzēs sasniegt mūsu mērķi. Savukārt, ja situācija ir eh, nehomogēna, tas veicina šo nelikumīgo migrāciju. Jāpalīdz tam valstīm, kas ir īpaši ievainojamas mm, pret šiem eh, nelikumīgiem migrantiem. Es saprotu, ka eh, dažām valstīm šis priekšlikums šķiet pārāk ambiciozs, līdz ar to sekundārā pārvietošanās paliks par problēmu visdrīzāk. Uh, Tas skar visus patvērumu dosie, pie kuriem šobrīd strādājam, e ka ir er būs virkne grozījumu, lai atspoguļotu šo pamatnostāju. Tagad es neiedziļināšos detaļās. Paldies! Labi, tagad Aldei grupas aina referente Cecīlija Vikstrēma. Paldies priekšsēdētājiem! Un paldies Laurai un viņas komandai par darbu pie šī ziņojuma. Uh, viens no sarežģītākajiem eh, dosjē, patvēruma pakotnē, tehniski ļoti sarežģīts fails. Es domāju, ka labi ka mums tagad ir likumdošana, kas nosedz patvērumu procedūru Eiropā. Ceru, ka tas arī uh, veicinās konverģents patvēruma procedūras elementos. Uh, tas ir izšķirīgi, lai izveidotu tiešām patiesi Eiropas mērogā patvēruma sistēmu. Tāpat laikā harmonizētā sistēma pieprasa mūsu uzmanību pret detaļām, jo tās ir svarīgas, lai panāktu labu līdzsvaru. Uh, patvērumu procedūras eh, jāvar īstenot, tas ir ļoti svarīgi, rūpējoties tāpat laikā par um, tiesisko noteiktību. Bet tam visam jābūt īstenojamam realitātē. Labi funkcionējoša ātra sistēma un tās ieviešana uh, nenozīmē tikai eh, termiņu saīsināšanu. Tiesiskā noteiktība ir jāgarantē pieteikumu iesniedzējiem jāgarantē eh, tiesības uz eh, labas kvalitātes informācijas saņemšanu un ātru izskatīšanu. Tad, tad eh, tiek samazināts to pieteikumu skaits, kuriem jāiziet ar dārgu apelācijas procedūru. Tā būtu viena no iespējām. Es pavisam īsi izteikšos tagad, jo dažām lietām vēl jākonsultējas ar grupu, bet daži komentāri man tomēr ir. Šai pieņemšanas, uzņemšanas procedūra jāpaliek uh, opcionālai dalībvalstīm. Nevajadzētu piespiest um, dalībvalstis iziet cauri š, visām šīm sarežģītajām procedūrām, ja dalībvalstis uzskata, ka tas tikai lieki pagarina visu šo procesu. Un otrā lieta, kur esmu skeptiski runājot par komisijas priekšlikumu, viss šis jautājums par netiešo atcelšanu. Um, 39. pāntā tam ir paredzēti ļoti daudzi apstākļi, kuros uh, pieteikumu var netiešā veidā noraidīt. Piemēram, cilvēks ir pārcēlies no viena dzīvokļa uz citu, aizmirsis par to ziņot vai izlaidis vienu intervijai paredzēto termiņu, un tas viņam var ļoti dārgi izmaksāt. Mēs visi esam cilvēki, mēs visi kļūdāmies nežēlīgi tādā veidā sodīt pie pieteikumu iesniedzējus. Jo, ja pieteikums netiešā veidā tiek uh, noraidīts, uh, nākamo pieteikumu nevar uh, vairs iesniegt, jo katrs nākamais pieteikums jāpamato un pamatojumā jāuzrāda citi apstākļi, kas neparādījās oriģinālajā pieteikumā. Tas ir ārkārtīgi uh, sarežģīti praksē. Tad arī dārgas apelācijas procedūras. 43. pāns ļauj iestādēm pat deportēt kādu, ja nākamais pieteikums uh, tiek noraidīts vai tiek uzskatīts par nepieņēmumu, jo, teiksim, iestādes uh, konstatē, ka nav jaunu apstākļu. Uh, Uh, un uh, sākotnējs pieteikums tika noraidīts, jo pieteicējs nav ieradies uz interviju. Tagad šo lēmumu var apstrīdēt tiesā. Bet uh, tad pilnīgi Kafkas garā apsūdzētajam, tad praktiski šiem um, atbildētājiem ir um, jāpamato. Ja Uh, sava situācija tiesas priekšā, uh, tāpat laikā viņam jābūt prom no valsts, jo viņam jādodas prom. Tas uh, pilnīgi pretrunīgi. Varbūt kaut kā limitētā veidā var atļaut šo apelāciju procedūru, bet tā kā to šobrīd komisija ierosina, tas galīgi nav pieņemami, jo es jau varu iedomāties, cik daudz apelāciju tiesai būs jāizskata, cik dārgi tas izmaksās un cik liels sloks tas būs tiesām. Mēs tagad mēģinām izveidot uh, labu, konstruktīvu uh, patvērumu sistēmu Eiropas Savienībā, bet uh, komisijas priekšlikumu pilnīgi noteikti var vēl uzlabot. Un tas atkarīgs no mums, kolēģi. Mums ir labs izējas punkts, bet daudz vēl ir jāstrādā. Un paldies Laurai par um, labu, uh, labām iestrādēm, uh, un cerams, ka turpināsim tikpat veiksmīgi. Jā, labi, šī, šī, šī neti, netiešā noraidīšana, tas ir ļoti jūtīgs moments, tik tiešām. Nu, uzklausīsim Marinu Alvielu no GNGL. Paldies! <clears throat> Vispirms vēlos pateikties par uh, Ferāras kundzes darbu, jo īpaši par iepriekšējām sanāksmēm un arī par to, ka mēs arī varējām sadarboties ar dažādām organizācijām, kuras strādā tieši ar patvērumu meklētājiem, un šīs tikšanās bija ļoti svarīgas. Būtiski arī norādīt, kā kopā uh, Eh, šīm organizācijām esam pret komisijas priekšlikumu, jo tas ir pretrunā ar Žen Ženevas konvenciju. Mēs, Eiropas kreisies spēki, noraidām Eiropas komisijas priekšlikumu. Mums ir grozījums par to, ka pilnībā ir jānoraida šis priekšlikums, bet nu strādāsim pie konkrētiem teksta aspektiem, lai mēģinātu kaut ko vēl uzlabot lai tiktu ievērot cilvēku tiesības un lai arī tiktu ievērota startautiskā likumdošana patvērumu jomā. Par referents priekšlikumiem ir dažas lietas, ko referenti vēl saglabāt no komisijas priekšlikuma. Mēs nu, dažos uh, jautājumos esam vienas prāts par šo nepieņemamību par to, ka patvērumu meklētāju um, uh, pieprasījums netiek skatīts atsevišķi, tas nozīmē, ka tiek uh, pārkāpts starptautiskās tiesības. Mēs nepiekrītam arī drošās valsts konceptam. Uh, nepieņemam to, ka šīs koncepts, kas ir pretrunā ar individuālajām tiesībām uz patvērumu, vēlreiz gribam atgādināt, ka ne tikai runa ir uh, par to, ka cilvēkiem uh, ir tiesības uz patvērumu, uh, kuras ierodas no kara valstīm, bet arī cilvēkiem, kur ir ierodas no valstīm, kur nav karš. Uh, uzskatām, ka pret um, drošās valsts koncepts ir pretrunā ar individuālajām cilvēktiesībām uz patvērumu. Tad, um, kurš ir lems par šo drošās valsts sārakstu, mēs nezinām, kā tas arī darbosies. Mēs redzām, kādas darbojas ar Turcijas uh, līgumu vienošanos un domājām, ka šis sāraksts uh, liekas veikt jebkā demokrātisko kontroli. Uh, Un tad drīzāk šādi saraksti par to, kādas valsts tur parādās vai nē, tas drīzāk ir saistīts ar Eiropas uh, aliansēm, ārpolitiku un nevis par reālo situāciju konkrētajās valstīs. Un piekrītam referentai, jā, par to, ka ir svītrots ideja par drošajām tranzītu valstīm, tas bija ļoti labi, ka tas svītrots. Uh, Arī piekrītam vēl dažiem citiem referents priekšlikumiem par uh, patvērumies uh, pieprasījuma iesniegšanas terminu, par NVO lomu visā pieprasījuma procedūrā, te mēs piekrītam referents nostājai. Kad, kas vēl ir svarīgs un cerams, ka te varēsim arī reiķināties ar pārējo grupu atbalstu, kā arī pazūd šis koncepts par uh, šo netīšu patvērumu pieprasījumu. Tā nav nekāds juridiskais pamats, tas arī kriminalizē cilvēks, kas pieprasa patvērumu. Tāpat arī mēs priecāmies par to, ka ir svītrots teksts, kas ļāva deportēt cilvēkus, uh, kamēr uh, apelācijā tiek izskatīts viņu pieprasījums. Nu, lūk. Cerams, ka varēsim uh, strādāt pie dažādiem teksta daļām. Cerams, ka turpināsim arī sadarboties ar pilsonisko sabiedrību, kas veic milzīgu darbu kas nosoda visus šos pasākumus, kurus vēlas, komi, ko vēlas iznot komisija, lai izveidotu uh, cietokšņa Eiropu un piedāvāsim alternatīvas, lai Eiropas Savienības patvērumu politikas būtu atbilstīgas cilvēku tiesībām. Paldies! Thank you very much. Paldies. Mm, tagad eh, gan varam atgriezties pie PP e referentam Lenāra kungam. Jā, paldies priekšsēdētājiem, atvainojiet, ka nokavējumi bija jābalso citā komitejā. Uh, cita procedūra, kas jāracionalizē šajā parlamentā, godīgi sakot. Paldies referenti par darbu, ne tikai par ziņojumu sagatavošanu, bet arī par visām sanāksmēm, kas jau notikušas un kur mēs detalizēti skatījām pantus. Paldies komisijai par palīdzību. Šķiet, ka tas bija noderīgi visiem kolēģiem un, um, manuprāt, Tas pierāda, cik sarežģīts ir šis dosie. Un um, galu galā mums arī jāpārliecinās, ka mēs strādājam um, konsekventā veidā, respektējot uh, visu saistīto dosie elementus uh, šajā uh, patvēruma pakotnē. Pavisam īsi mērķis, eh, par mērķi šķiet mums nevienam nav šaubu, eh, ieviest labākas, skaidrākas, ātrākas procedūras, neatkarībā no tā, kurā vietā Eiropas Savienībā tiek iesniegts patvēruma pieteikums. Tātad ļoti labi, ka tiek saīsināti termiņi šiem soļiem un atsevišķām procedūrām, bet jāpaskatās arī uz šo termiņu mm, īstenojāmību realitātei. Dažas dalībvalstis piedzīvo diezgan nozīmīgas svārstības iesniegto pieteikumu skaitā atkarībā no laika, no gada laika, piemēram. Tā, tad eh, svarīgi ir paredzēt um, tādu sistēmu, kas dalībvalstīm eh, ļautu efektīvi rīkoties, gan, ka šo pieteikumu nav tik daudz, gan, eh, ka to ir ļoti daudz. Uh, Un tad arī bēgļi, kas eh, tiek vajāti vai bēg no kara, eh, ir viena lieta, bet ja cilvēkam netiek piešķirts starptautiskās aizsardzības status, tad jāparūpējas par ātrām atgriešanas procedūrām. Nevajadzētu arī veicināt nepamatotus eh, patvēruma pieteikumus, jo cilvēki arī ļaunprātīgi izmanto sistēmu. Un es uh, esmu patiesi satraucies. Ja mēs neko nedarīsim šajā ziņā, tad eh, vēlētāji mums, eh, mūsu neatbalstīs, mūsu pilsoņiem m, mm, tas nepatīk. Un tas tāpat laikā apdraud eh, to cilvēku situāciju, kam patiesi šī aizsardzība ir vitāli svarīga. Un tad šeit milzīga nozīme ir katru, katra pieteikuma individuāli izskatīšanai. Tad um, garantijas šīm procedūrām, īpaši nepilngadīgiem. Uh, piedalījos Lībē misijā uz Grieķiju. Pagājušo nedēļu mēs tikāmies ar nepilngadīgiem, uh, kas uh, ir iestrēguši šajās procedūrās Grieķijas salās. Atceros 15-gadīgo meiteni, kas no Āfrikas ieceļojusi Turcijā. Mm, tagad Turcijā šie kontrabandisti viņai Viņa mēģināja piespiest darīt lietas, ko, ko viņa negribēja darīt, viņa aizbēga prom, un tagad Lesbas salā gaida savas lietas iznākumu. Nu, mēs varam strīdēties par daudzām lietām, bet tomēr eh, tādiem cilvēkiem, ka šī meitene jāpalīdz, jādod viņai drošība un drošības garantija. Paldies! Atgriezīšos pie Lauras. Nācināšu eh, teikt noslēdzošu vārdu viņa. Atvainojiet, aizmirsu komisiju. Došu vārdu komisijas, komisijai sākumā. Atvainojiet vēlreiz. Komisija. Jā, paldies. Es pārstāvu uh, eh, DG uh, eh, Home un patvāruma departamentu. Uh, komisija arī pasakas referentē par labu darbu un, nu, un mēs ceram, ka mūsu priekšlikums kļūs par labu pamatu auglīgām diskusijām un labam likumdošanas aktam. Mēs um, piekrītam tam, ko referenta teica par līdzsvaru starp procedūru efektivitāti, kas uh, palīdzētu gan dalībvalstīm, gan uh, bēgļiem, uh, garantējot uh, viņu tiesības visā šajā procesā. Un šai ziņā Ziņojumā ir daudz ļoti labu elementu, kas mums patīk, piemēram, piekļuve procedūrai tiek uzturēta. Tad procedūra dažos gadījumos eh, obligāti ir jāpātrina, un referente piekrīt, eh, ka jāsaīsina izskatīšanas termiņi. Uh, gan administratīvajā tiesā, gan apelācijas tiesā. Mēs arī atzīmējam, ka ziņojumā daudz tiek runāts par eh, pietiekami iesniedzēju procesuālajām tiesībām, īpaši runājot par nepilngadīgajiem, ko neviens nepavada. Tas ir ļoti svarīgi. Tad eh, īpašie termiņi saīsinās. Eh, ļoti svarīgi tomēr ievērot eh, procedūru, kā nākas, garantēt visas procesālās tiesības un garantēt arī šo individuālo pieju izskatīšanai. Nu, par atsevišķiem elementiem ziņojumā mums gan ir jautājumi. Pirmkārt, iespēja piemērot regulu uh, dalībvalstu konsulātos. Tas tiek pieminēts ziņojumā. Par to man gan ir bažas, jo šādi mēs uh, iespējams uh, paplašinām šīs uh, regulas un patvēruma sistēmas uh, tvērumu uh, uz trešām valstīm. Tas manis atrauc. Tad arī um, referente izteicās par tādu, zinām, manevrēt spēju attiecībā uz regulas atsevišķiem noteikumiem. Es uh, jums atgādinu, un, un uh, to teica arī daži kolēģi, harmonizācija ir viens no pamat aspektiem. Mēs vēlamies uh, Uh, konverģēt uh, šīs ļoti atšķirīgās procedūras dalību valstīs un izveidot vienu vienotu sistēmu. Līdz ar to šī manevrētspēja, jeb rīcības brīvība, kas, uh, ko, te, ko te pieprasa, varētu graut šo nodomu. Mm, tad koncepcija par patvēruma pieteikuma pirmo valsti. Tā ir svarīga koncepcija un mēs uh, jau novērojām, uh, ka referente te ierosina opcionālu, nevis obligātu sistēmu. Un par to mums ir bažas. Jo pirmās patvēruma valsts koncepcijas jēga ir uh, sekojoša. Uh, Iespējams, cilvēks piesakās eh, starp, eh, starptautiskajai aizsardzībai vienā valstī, bet uh, to saņem, tad viņš to var kādā citā valstī. Un tagad es īsti nesaprotu, kā šai kontekstā var piemērot pātrināto procedūru, jo, ja uh, pieteikumu izskata Eiropas Savienība, patvērumu pirmās valsts koncepcija nav relevanta. Uh, jo automātiski nozīmē, ka izskatīšanās laikā persona paliks Eiropas Savienībā un netiks sūtīta uz trešo valsti. Tātad šis jautājums būtu vairāk jādiskutē. Referente ierosina arī, zinām, pātrināšanas uh, iemeslu uh, svītrošanu, um, piemēram, runājot par dažiem uh, secīgiem uh, pieteikumiem, tad, kur viens pieteikums seko otram, vai arī. Tātad, ja viens pieteikums uh, negarantē uh, tiesības uz starptautisko aizsardzību, šo statusu, tad svarīgi ir nodrošināt atgriešanas iespējamību. Un savukārt, eh, ja mēs eh, šeit eh, darām tā, kā vēlas referenta, tad ir risks, ka cilvēks var vienkārši atkārtot iesniegt un iesniegt šos pieteikumus un um, mm, radīt lieko slogu visai šai sistēmai. Tad komisija Eh, vēlas eh, komentēt šo neautomātisko apelācijas eh, apturēšanas efektu. Ja administratīvā tiesa noraida pieteikumu, pieteikuma iesniedzējs var iesniegt uh, apelāciju. Apelācijas tiesā. Apelācijas tiesa ex officio pieņem savu lēmumu. Bet, ja uh, tiesa konstatē um, refulmon risku, atgriešanas risku, uh, tad uh, tā varētu uh, paredzēt, ka pieteikuma iesniedzējs paliek valsti, netiek um, atgriezts. Bet runājot par uh, komisijas priekšlikuma atbalstību akī. Uh, ja eh, mēs eh, svītrojam iespēju piemērot eh, pātrināto procedūru vai neautomātisko apelācijas apturēšanas efektu, tātad tas grauj šī faila atbilstību akī. Jo, ja vairāk pieteikumu tiek iesniegti tikai, lai aizkavētu atgriešanas procedūru, un tad dalībvalstīm kaut kas jāvar darīt lai uh, risinātu šo problēmu, lai varbūt fokusētos uz tiem pieteicējiem, kam starptautiskā aizsardzība tiešām vitāli svarīga. Paldies! Labi, un Maltas prezidentūra varbūt dezirē. Jums ir ko teikt. Labrīt! Paldies, An paldies referentiem, Ferrāra kundzei un Anu referentiem. Paldies arī Libe komitejai. Mm, kā jau visi praktiski pieminēja, nepieciešamas diskusijas ar padomu dalību valstīm. Teksta priekšlikums tiešām liels izaicinājums, ņemot vērā mm, tehnisko sarežģītību Maltas eh, prezidentūras laikā. Mēs esam izvēlējušies tādu kā vairāk tematisku pieju. Mēs diskutējām par sekundārās pārvietošanās ierobežošanu, par invalīdu tiesībām, par nepavadītiem mazgadīgiem un aizbildnību, par medicīniskiem pakalpojumiem un um, šo medicīnisko palīdzību nepilngadīgo gadījumā. Runājot par saturu koordināciju, saskaņotību citiem priekšlikumiem pakotnē, šis ir bijis liels izaicinājums, kā jau teicu. Tehniskas diskusijas turpinās patvērumu darba grupā, un Maltas prezidentūra drīz beigsies jūnija beigās. Šo dosie, respektīvi, skatīs tālāk Igaunijas prezidentūra. Paldies! Paldies, un tagad gan došu vārdu Laurai noslēdzošam vārdam. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji, pateicos visiem kolēģiem, kur izteicās. Pateicos gan par šīs dienas komentāriem, gan arī atkārtoju par eh, darbu, ko esam veikuši līdz šim. Atkārtoju, ka lielākais izaicinājums būs nodrošināt šo līdzsvaru starp eh, pamatiesībām un uh, procedūra efektīvu norisi. Un nu, tas nav vienkārši, jo šīs līdzsvērs var būt nosliecis bieži vien uz raitas, raitās procedūras pusi, pārkāpjot nedaudz arī pamatiesības, un te ir jāpievērš milzīga uzmanība, lai tas tā nenotiktu. Mans mērķis tā tad ir nodrošināt šo līdzsvaru, rasto, tādēļ ir arī iesniegt dažādi grozījumi, lai to panāktu. Atbildot uz komisijas eh, jautājumiem, te neliels komentārs par drošā trešo valsti un pirmo uh, drošā patvērumu valsti. Šis koncepts mūsuprāt nevar uh, būt eh, pieņemamības procedūras pamatā, jo šis, eh, šai procedūrā netiek izskatīts pieprasījums pēc būtības. Mēs zinām, cik sarežģīti ir izvērtēt katru pieprasījumu atsevišķi, katru situāciju atsevišķi, ja reāli šī trešā valsts eh, vai tranzīta valsts vai tā var nodrošināt pamatiesības. Katra situācija jāizskata atsevišķi un te varam runāt par pātrinātās procedūras piemērošanu un tad uh, dalībvalsts var lemt, ka tāda vai cita trešā valsts var tikt iekļauta drošās eh, valsts sarakstā, bet padarīt šo pieņemamības procedūru par obligātu, tad, manuprāt, šo līdzsvaru būs grūti rast. Vienkārši tiks pātrināts procedūras, bet tas nedrīkst kaitēt pamatiesību ievērošanai. Tālāk, tas, kas esam svītrojuši. Uh, Eh, no eh, pamatiem pieprasījuma iesniegšana tikai ar mērķi, lai novilcinātu atgriešanos. Tad ir izvīrot šis motīvs, kā pātrinātās procedūras eh, pamats. Uzskatām, ka jā, arī te var būt ļoti plaša interpretācija. Uzskatām, ka šīs pamats ir pārāk vispārīgs un plašs, to var interpretēt, teiksim, ļoti dažādi. Tādēļ, nu, domājam, ka regulā ir jābūt ļoti skaidriem noteikumiem. Regulā skaidri jāpasaka, kuros gadījumos ļoti skaidri noteiktas procedūras un kur nē mm, Bet, nu, piemēram, šādu gadījumu, kur iesniegts pieprasījums tikai, lai novilcinātu atgriešanos mūsuprāt, tas īsti mm, uh, nav noteikums, kas ir, būtu iekļaujams regulā. Tālāk pār šo automātisko procedūras izskatīšanas, pieprasījuma izskatīšanas apstiprin, uh, tad automātisko šo apstādināšanu uz laiku un vai pieprasītājs var atgriezties eh, vai uzturēties dalību valstī. Nu, mums tas liekas tā nedaudz uh, uh, nesaprātīgi, jo no nu, ekonomiski tas ir ļoti dārgi dalību valstīm. Ja tas nozīmē, ka ir jārepatrijē šis cilvēks un tad ar iespēju, kāpēc tam viņam ir jāatgriežas uzņemšanas valstī. Uh, ja tiek pieņemts attiecīgs lēmums tiesā, kā šim cilvēkam ir uh, ies, tiesības uh, uzturēties uzturēšanas valsts, uzņemšanas valstī, līdz tiek apelācija skatīt viņa pieprasījums. Tad, nu jā, varam paredzēt vēl papildus procedūru. Un līdz ar to no loģiskas, ekonomikas viedokļa, arī pamatiesību viedokļa, mums īsti neliks uh, šī uh, automātiska apturēšana būtu uh, saprātīgi. Tādēļ arī iesniedzam šo grozījumu. Tālāk par iespēju piemērot šo regulējumu regulu konsulātos, dalībvalsts konsulātos, bet tās ir dalībvalstu teritorijas, lai redzam, kādēļ šo regulu nevarētu piemērot arī konsulātos. Ļoti svarīgi garantēt, lai šo regulu varētu piemērot visā ES teritorijā, tā skaitā arī konsulātos, kas pārstāv dalībvalstu teritorijas. Tātad arī automātiski te runēja par Eiropas teritorijām kur spēkā ir Eiropas likumi. Paldies! Thank you very much, Laura. Um, this is... Paldies! Ļoti neticami sarežģīts fails. Esmu priecīga, ka esmu priecīgs, jā, kā nu referenti aktīvi piedalās, daudz kas jau ir paveikts. Es domāju, ka šis uzdevums būs ļoti sarežģīts to visu harmonizēt, bet nu pateicos par šo pirmo uh, grūzījumu iesniegšanas termiņš, 13. jūnijas. Tādēļ arī mēs to noteicām par prioritāru failu, tas tāds eifēmisms, jo nu, tiešām šis ir viens no aktuālākajiem jautājumiem. Paldies par jūsu darbu, par ānu referentu darbu. Sagaidām grozījumus. Tālākajam. 11. punkts. Savienības pārmetināšanas sistēma. Būs arī viedokļa apmaiņa par šo. Malins Bjorks ir, eh, Malin Bjork ir referente. Atgādināšu, ka te runa ir par drošu ierašanos ES te balstamies uz esošo pārmitināšanas sistēmu, esošajiem, esošajiem tiesību aktiem, nacionālajiem pārmitināšanas sistēmām, pār, Eiropas dalību valstu pārmitināšanas sistēmām. Tad mūsu mērķis ir veicināt tātad šo politiku, pieņemšanu Eiropas Savienībā. Iesniegt 431 grozījums. Aicinu Bjorkas kundzi referenti mūs iepazīstināt uh, ar grozījumiem, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, vēlos vispirms pateikties ēnu referentiem, Dievs Demēra kungs, Grau un citus, Katī Pīrī, Luī Mišels un tā tālāk. Un tad, jā, lielākā daļa grozījumi no viņiem, bet arī citi iesnieguši grozījumus mēnesi atpakaļ pusotru mēnesi atpakaļ, kad es nācu klajā ar uh, ziņojumu projektu. Viena no manām idejām bija tāda, ka pārmitināšana ir uh, ilgtspējīgs risinājums bēgļiem. Nu, ko tad ar šo ziņojumu es vēlējos panākt divas lietas - nodrošināt šo pārmitināšanas sistēmas humanitāro aspektu un pam palielināt sistēmas efektivitāti. Esmu priecīgi redzēt, ka grozījumi, ko esmu saņēmusi arī atsaucties uz šo ideju, lai izveidot ambiciozu Eiropas pārmitināšanas uh, satvaru, balstoties uz komentārajām vajadzībām. Uh, Tas palielina skaidrs un papildināja esošo starptautisko pārmitināšanas arhitektūru. ES ir jāspēlē lielāka loma, pārmitināšanā ir jānodrošina uh, labāks, drošāks uh, ceļš pa, uh, eh, vēgļiem, un es domāju, kā te mēs varam nosūtīt svarīgu ziņu par to, ko mēs te gribam panākt, par grozījumiem. Arī tad, tad, uh, Daudz runā par šo humanitāro aspektu pārmetināšanā. Tas ir ļoti labi, ka tas parādās arī pāntos, un paldies tiešām kolēģiem par šo. Tad arī ir ambiciozs grozījumi par to, ka ir jāpalielina skaitļi, arī par to esmu pateicīga. Mēs gribam, lai Eiropas Savienība arī uzņemas savu atbildību globālā līmenī, procesuālā lī, līmenī, jā, nu referenti daudz ir domājuši, kā izveidot spēcīgu tiesību satveru, kas būtu īstenojams, skaidru statusu, lomām, dažādām institūcijām un organizācijām, kuras praktiski tad arī strādās ar pārmetināšanas procedūrām. Ir dažādi viedokļi par to, kā um, pieņem deleģētos īstenošanas aktus, tas jāatrisina mūsu sarunās, bet. Mm, Tad, ņemot vērā pārmitināšanas programmas nozīmību, es esmu pārliecināta, ka arī te mēs radīsim risinājumu. Atbalsts arī nacionālajām programmām ir iekļauts grozījumos. Un tad, kur ir uh, vairāk jārunā, tas ir jārunā par iekšēji pārmet, uh, pārvietotiem uh, cilvēkiem. Arī te ir dažādi viedokļi starp bērnu referentiem. Bet ir daži tikai piemēri. Uh, par šiem grozījumiem, ko iesniedzēna referenta un citi kolēģi. Kopā ar kolēģiem es domāju, ka mums ir ļoti labs uh, darba pamāts, ļoti daudz grozījumi arī uh, mums, kā parlamentam, sniedz lielāku iespēju nāk lajā ar ļoti progresīvu ziņojumu, kas raugās uz bēgļiem ļoti pozitīvi. Un Arī uz ES mums ir jāraugās pozitīvi. Mēs kā Eiropas Savienība varam paveikt labāk kopā. Nu, tad arī sagaidām no jums devumu un sagaidu arī turpmāko darbu pie teksta pantiem. Paldies! Much, could... Paldies! Jā, būtu labi, ja mēs varētu vienoties par pārnēšanas politiku šī procesa beigās. Nu, ko Dievs Demerkungs, tagad pirmais anreferents. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies, Malina, arī par uh, darbu, par dialogu kapacitāti, par ieguldīto darbu, lai varētu, uh, nu, vienoties par kompromisiem. Mani grozījumi balstās uz pozitīvu pieredzi ir desmit grozījumi. Galvenokārt runā te par pieciem jautājumiem, kam pieskaršos. Es vēlos stiprināt aknuru lomu. Tad arī mēs šeit runājam arī par aknūru pārmitināšanas ziņojumu, uh, par to, kādas ir vajadzības uh, starptautiskā līmenī. Līdz ar to viņa loma ir fundamentāli svarīga. Varbūt līdz šim vēl nav pietiekami atzīta likumdošanas priekšlikumā. Otrais runāju par uh, šo kondicionalitāti. Jūs zināt, ka. Man šis jautājums ir būtisks. Ceturtais pāns, uh, kas runā par dažādiem faktoriem, lai pieņemtu lēmumu gūri, reģioni, trešās valstis var nodrošināt nu, šo pārmitināšanu. Bet es e, noraidu šo faktoru e, par šīm attiecībās ar Eiropas Savienību un trešajām valstīm. Uh, Eh, no kurienes eh, tad tiek veikta šī pārmitināšana, jo pārmitināšanas mērķis ir humanitārs akts, kur eh, mērķis ir atvieglot bēgļu situāciju. Tad šīs starptautiskās attiecības var arī varbūt nodarīt kaitējumu šim humanitārajām vajadzībām, kas ir balstīta uz nepieciešamību. Līdz ar to es noraidu šo kondicionalitātes eh, aspektu. Varu sadzīvot ar citiem aspektiem savukārt šeit tekstā. Trešā lieta. Tas ir saistīts ar cilvēkiem, kas tiek iekšēji pārvietoti. Daži grib izslēgt šo konceptu, es negribu, nē. Ļoti bieži iekšēji pārvietotie cilvēki paši savas valsts teritorijā, kas ir tad rad, radījuši viņiem sāpes un represijas, viņi ir e, aizsargājami. Vai tas būtu Irākā, Sīrijā, Malī, Nigērijā, Kolumbijā ar to, kas tur notiek, ar uh, iekšējo karu. 5 miljoni cilvēku iekšēji ir uh, pārvietoti Kolumbijas teritorijā un ceturtkārt arī sadarbspēja ar Eirodaku. Es te, jā, tam var piekrist, bet vispirms ir jāsagaida ziņojums par Eurodaku. Un tur ir likumdošana krietni attīstīta augstāka nekā mūsu. Un pēdējais jautājums ir saistīta ar 10 tūkstiešu eiro, ko komisija piešķir Eiropas pārntašanas programmas ietvarā. Malins priekšlikums ir 6 tūkstoši par katru pārmitināto cilvēku. Lūk, tas arī viss. Par to arī tad ir mani grozījumi priekšsēdētāji. Lielas paldies! Thank you, Mr. Diaz de Mera. Paldies. Diaz de Mera kungs, daži ANU referenti nav klāt, tā kā, ja kāds no kolēģiem vēlas izteikties, tad norādiet man lūdzu. Es došu vārdu pēc iespējas Cecēlija Vikstrēma nākamā. Nu, atkārtoju to, ko teicu pirms pāris nedēļām pie citu dosie, starp, tas ir pie tā paša dosie, starp citu. Es uh, centīšos paust mūsu ALDN referenta Līja Mišela viedokli. Īsnībā viņš man sagatavoja mm, dokumentu, ko es prezentēšu tagad. Viņš vēlas uzsvērt, cik svarīgs ir šis dosie, pateikties komisijai par priekšlikumu un par to, ka EP ir iespēja piedalīties darbā pie pārmītināšanas schēmas un um, tas ir saistīts arī starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un tas viss ir. Uh, parlamenta prioritāte. Alde iesniegusi grozējumus, un viņš vēlas uzsvert trīs lietas. Visu pirms iekšēji pārvietoto personu iekļaušana regulas darbības jomā, tā kā pārmītināšana ir uh, definēta procedūra, uh, ko piemēro mm, bēgļiem, uh, kas reģistrēti trešies valstīs un EHCR. Viņš tieši šāds bēgļus uh, vēlas. Um, Mm, izslēgt no darbības jomas, jo šādi viņam var piešķirt aizsardzību, izmantojot nacionālas schēmas. Eiropas uh, patvērumu sistēmas izveidošana mm, šai ziņā varētu izrādīties kontraproduktīva, bet uh, īstermiņā šīm personām varētu paredzēt uh, ES atsevišķu Mm, procedūru, kas atšķiras no tradicionālās pārmītināšanas procedūras. Runājot par mm, patvēruma lietām, vajadzētu atbalstīt um, dalību valstis, kuram mazāk pieredzes, organizēt varbūt misijas uz šiem valstīm. Un runājot par komitejas lietām, vajadzētu konsultēties ar ekspertiem, un eh, jānotiek ne tikai konsultācijām, bet komitejai vajadzētu eh, politiski ietekmēt ES pārmītināšanas politiku, gatavojot konkrētas rekomendācijas un tās iesniedzot komisijām padomē. Viņš eh, vēlas arī strateģiski izmantot pārmītināšanu, kā to definē UNHCR, un um, um, risināt šādi uh, beigļu problēmas. Vajadzētu apmanīties ar informāciju mm, par pārmītināšanas procedūram un uh, ieviest pasākumus uh, pārmītināto personu reintegrācijai. Uh, Līma Šels arī pasakas uh, referenti uh, par darbu pie šī dosie. Paldies! Uh, un nākamā ir Judītas Argentīnī zaļo grupas vārdā. Paldies! Um, un paldies Malnī Bjorkai par ziņojumu. Mēs augstu novērtējam šo priekšlikumu, mm, kurā tiek ievērot tas Eiropas Savienības vērtības un principi, veidojot šo pārmitināšanas sistēmu. Īsnībā mēs runājam vairāk par ģeopolitiku un par iespēju atgriezties šiem cilvēkiem. Un, um, ja mēs runājam par trešām valstīm, kurās ir daudz bēgļu, tad jāpiedāvā viņiem stimuls sadarboties, un tas varbūt pats par sevi nav pārmītināšanas uh, schēma. Īsnībā tas, ko ierosina Malina Bjorka, atšķiras no komisijas sākotnējā priekšlikuma. Tam būs nepieciešami ļoti sarežģīti trialogi, lai vienotos. Mēs tagad nerunājam par uh, pārmitināto cilvēku maksimālo skaitu, bet minimālo skaitu, to mēs atbalstam. Uh, nu, lai mainītu nedaudz fokusu šeit, un tad, protams, jāievēro UNHCR kritērija, nevajadzētu sajaukt lietas ar socio, socioekonomisko situāciju. Mēs runājam par ievainojamajiem bēgļiem, kam nepieciešama jauna dzīves vieta. Vajadzētu atturēties no idejas, ja ģimenei ir iespēja uh, um, arī uh, atceļot uz Eiropas Savienību, ka tas dod piešķir tiesības uh, um, saņemt šo kvotu, kas ļaus cilvēkiem palikt Eiropas Savienībā. Te mēs runājam par kaut ko pilnīgi citu, nevajadzētu šīs lietas jaukt. Uh, Runājot par ģimenēm, kam tiesības piedalīties pārmītināšanas schēmā, te ir mm, citi akcenti. Zaļie pēc iespējas šeit vēlas atbalstīt referenti, lai mums būtu īsta Eiropas līmeņa pārmītināšanas programma, kuras ietvaros tiek pārmītināti vairāk cilvēku, bet eh, kas neņem vērā šos ģeopolitiskos kritērijus vai uh, citus faktorus, kas, eh, no kuriem eh, brīvprātīgie bēgļi negūst labumu. Es saprotu, ka sarunas būs sarežģītas, bet mēģināsim tomēr darīt, ko varam. Labi, paldies un ko raukungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties kolēģei Bjorkai par eh, ieguldīto darbu par to, ka esat tiešām radusi lieliskus kompromisus, esat visus mūs iesaistījuši teksta izstrādē ar saviem grozījumiem grībām uh, uh, uzsvērt, ka bēgļu reintegrācija ļoti būtisks humanitārais instruments, lai varētu aizsargāt visus cilvēkus, kuriem ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība kopā ar citiem instrumentiem, kas nodrošina legālu arī uh, piekļuva aizsardzībai, samazina arī kontrabandistu biznesu un glāb cilvēku dzīvības, cilvēkus, kas bēg no vajāšanas un kariem. Mēs nevēlamies, lai tas tiktu izmantot politiski apsvērumu dēļ kā instrumentu, lai pārvaldītu imigrāciju, kā tas notika ar ES un Turcijas vienošanos. Uh, Eh, ko īstenoja komisija ar savu priekšlikumu. Te nepiekrītam referentai, kad viņa saka, ka pārmitināšanai ir jābūt humanitāram instrumentam un ka mm, tas ir arī jāpakļauj arī eh, trešā valstu imigrācijas pārvaldībai. Un tad, nu, te ir saikne jā, ar komisijas priekšlikumu, kas arī līdzīgi izteicās arī par eh, pārmitināšanu un kontrolas robežām. Un tad Mēs negribam. Negribam arī tad, um, lai padomu to visu pārvadītu ar delģētajiem aktiem, tad viss ir jāpārvada komisijai ar parlamentu. Par kvotām dalībvalstīm būtu pienākums uh, arī to īstenot pārmitināšanas sistēmā 438. Mēs piedāvājam Eh, tādu aprēķinu, kur tiktu ņemts vērā cilvēku eh, skaits, iedzīvotāju skaits IKP un arī jau to cilvēku skaits, kuriem attiecīgie dalībvalstī ir piešķirts eh, starptautiskais aizsardzības status. Un tad, Mēs arī piekrītam um, pārmitināšanu nesajaukt ar citiem instrumentiem, piemēram, finanšanos ar ģimeni, un te piekrītam referentai, kā ir jānodrošina šī ģimeņu apvienošanās. Un uh, izmantot šo instrumentu tikai tad, ja nevar izmantot citas starptautiskas instrumentus. Thank you very much and thank you for all those contributions. Lielas paldies visiem par šiem komentāriem. Es domāju, ka mums nepieciešama uzticama pārmēģināšanas sistēma, mm, kas līdzinās, teiksim, Kanādas sistēmai. Uzticama nozīmē, mm, ka to neviens politiski necenšas ietekmēt. Un varbūt eh, tā ir tāda uh, neliela izmēra sistēma, bet ar uh, fokusu uz cilvēkiem. Nu, šobrīd Eiropas Savienībā iztrūks, bet es redzu daudzus grozējumus šajā virzienā, tas ir labi. Atgriezīšos pie Malinas. Vai jums ir ko teikt noslēgumam? Paldies kolēģiem par komentāriem. Destimīra un citi kolēģi, Diezdemero kungs un citi kolēģi nu, skaidri teica, ka mēs vēlamies uh, izveidot uh, tādu skaidru um, pārmietināšanas sistēmu, skaidru arhitektūru un um, svarīgi to ir arī izdarīt sasaistot uh, spēkā esošo arhitektūru un politiku, kas koncentrējas uz cilvēkiem. Ja mēs uh, paliksim pie šīs pieejas, tad es domāju, ka varēsim arī uh, skaļā balsī par to runāt trilogā. Trilogi nekad nav vienkārši. Bet es nebaidos, parlamentam te ir ļoti laba nostāja, spēcīga pozīcija un labs ziņojums, ko varam arī aizstāvēt visos trilogos. Daži komentāri. Es jūtu, ka mums ir vispārējā vienošanās par eh, eh, šo, šo konden, kondicionalitāti, kas jānoraida komisijas priekšlikumam, pie tā ir jāstrādā. Tu vajadzētu to izmantot uh, kā drošu instrumentu mm, cilvēku drošai pārmitināšanai mm, individuālos gadījumos. Tad šie gadījumi ir skaidri jāatrunā tekstam. Par to tad runāsim atsevišķi. Uh, Lui Mišela uh, aizstājēja arī uh, atsaucās uz iekšēji pārvietotām personām. Te ir nepieciešami risinājumi. Es domāju, ka būs iespējams tos atrast. Runāsim par to ar ainu referentiem. Runājot par skaitļiem. Visi grozījumi par skaitļiem ir vienā virzienā, principā. Visi šie grozījumi atbalsta ambiciozāku, visaptvērošāku pieju Eiropas Savienībām. Paldies jums par to! Runājot eh, par ESAA sistēmu, Mēs arī to varētu piesaistīt, eh, izmantojot to infrastruktūru, kas mums ir. Galvenais ir šeit nedubultot vārdu eh, darbus, eh, neveidot vairākus slāņus, bet gan izmantot efektīvi visus resursus, kas mums ir. Un nu, es domāju, ka mums šis vienādojums izdosies un būs pat diezgan vienkārši um, atrisināms. Paldies! Un paldies arī, ka ne, nebadījāties atkāpties no komisijas sākotnē priekšlikumam. Mēs um, balsosim 10. un 11. jūlijā. Un uh, tagad, uh, ja jums ir elektroniskas kartiņas līdzi, lūdzu izņemiet un sagatavojiet tās. Mēs sāksim balsot 11.30. Um, Mm, balsojums nav pārāk garš, bet tomēr. Colleagues, begin to take your seats. We're going to vote. Aicinu ieņemt vietas elektroniskai balsošanai. colleagues, if everyone. Um... Kolēģi, jā, visi ir gatavi. Varbūt es izskaidrošu, mums ir divi balsojumi paredzēti. Otrais balsojums par eiro DAK. Jūs varbūt zināt, ka tā, tas ir sarežģīts dosie. Um, es domāju, ka mēs varēsim ātrāk tam iziet cauri, mm, kā parasti. Uh, ja rīkosimies precīzi. Un pirmais balsojums ir koordinātoru lūgums. Tātad divi balsojumi ar nelielām problēmām abos. Tas bija informācija jums un protokolam. Vai visi gatavi, visiem ir balsošanas kartiņas, ja kādam nav kartiņas, norādiet man lūdzu godīgi tagad, jo tas var sarežģīt visu procesu. Tātad, vai kādam nav līdz balsošanas kartiņa? Labi. Ļoti svarīgi tagad, lai visas balsis tiktu saskaitītas. Viens kolēģis gaida, kad viņam piegādās balsošanas kartiņu. Tad mēs gaidām šo uh, cilvēku, kas ieradīsies ar kartiņu bet citādi visi gatavi. Labi, tā viena minūte. Okay, colleagues, don't anyone leave the room. We're just waiting for. Nu, kolēģi, lūdzu, neiet prom, jo mēs gaidām tikai vienu cilvēku, kam jāierodas ar kartiņu, balsošanas kartiņu. sorry for the delay, colleagues. I'm just going to check with all the coordinators that... Atvainojiet, kolēģi, par nelielu kavēšanos. Koordinatori visi gatavi. Tomās, tu vienmēr esi gatavs, bet koordinatoriem domāts būt problēmas. Es uh, vēlos pārliecināties, vai visi koordinatori ir gatavi. Es nevēlos sākt, ja kāds nav gatavs. Tā kāds, acīm redzot, nav gatavs. Nu, tad tieši, tieši par to es arī runāju koordinātori. Vai jūs esat gatavi, vai jūs redzat visus kolēģus, eh, kas gatavi balsot, es eh, dzirdu, nē. Labi, tad mēs pagaidīsim, jo pie abiem balsojumiem mums nepieciešami visi kolēģi un visu kolēģu balsis. Tad mēs pagaidīsim kolēģus, kas vēl nav klāt. Okay, those are not the members we were waiting for. Lūk, tie kolēģi, kas tika gaidīti nepacietība. Nu, tomēr humoru jāuztver šī situācija. Okay, in terms of balance, thank you. Labi, līdzsvaru labad. Taņa, lūdzu, uz priekšu. Es vēlos līdzsvaru šai komitejā koordinatori. Tagad visi laimīgi, visi ir gatavi. Es skatos EPT virzienā, Džerom, es skatos uz tevi. Kurš ir koordinators EPP? Tomas, tu neesi koordinators. Kurš ir koordinators? Reglamentu. Lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, nu, mēs tik ļoti daudz kolēģi gaidām, kaut kāds atsevišķs kolēģis ir balsojuma laiks pienācis, nu ir jābalso, tā nav īsi mūsu problēma, ja citi neierodas un dzer kafiju šajā laikā. Uh, es redzu, ka tu bieži neesi Lībē komitejas sanāksmēs, bet, nu labi, protams, būtu labi, ja tas tā notiktu, kā tu vēlies, bet. Um, Tomēr, jā, ja visi gatavi, tad varam sākt. Labi, kolēģi. Tad sāksim pirmo balsojumu. Pēc S&D grupas prasī, eh, prasī lūguma es esmu saņēmis um, šo lūgumu pirms kādu laiku un es esmu izlēmis eh, nobalsot par koordinatoru lēmumu nesūtīt vēstuli juridisko lietu komitejai eh, attiecībā uz iespējamu uh, prasību sakarā ar bezdarbību, kas jāizskata Eiropas tiesā attiecībā uz vīzu sastarpējīgumu. Tātad, ja jūs balsojat par elektroniski, tas nozīmē, ka jūs atbalstāt koordinātoru lēmumu nesūtīt šādu vēstuli. Ja jūs balsojat pret, tas nozīmē, ka jūs vēlaties šādu vēstuli nosūtīt. Es atkārtošu, ja jūs balsojat par, tas nozīmē, ka jūs atbalstāt koordinatoru lēmumu nesūtīt vēstuli. Ja jūs balsojat pret, tas nozīmē, ka jūs vēlaties šādu vēstuli nosūtīt. Vai visi to ir sapratuši? Labi, tad sākam balsot. Visi nobalsojuši? EPP divi par daudz. EPP lūdzu sakārtojiet savas rindas. Nu, Tagad viss ir labi, beidzam balsot. 21 pār 33 pret. Nevienam neatturoties. Tātad uh, vēstule tiks nosūtīta. Un tagad Eurodak balsojums. Makovejs kundze ir mūsu referente. Pirms sākam balsot. Daži paziņojumi par atsevišķiem grozējumiem pavisam īsi. Vispirms Intvelda skundze eh, iesniegusi grozījumu 235 pār 8. pantu, otro punktu, jauno punktu, viņa vēlas tehnisko pielāgojumu, lai panāktu 7. kompromisu. Mutiskā kompromisa, mutiskā grozījuma teksts ir izdalīts. Vai jūs piekrītat balsot par 235 uh, grozētajā versijā? Ja neviens neiebilst, tad labi. Uh, Otrakārt eh, ir pieprasījums personāla balsojumam, e ka ir vēlas 2, eh, 6 un 11 eh, kompromisus. Um, par tiem balsot personāla balsojumu, par pārējiem paceļot roku. Uh, ja um, tiek sasniegts liekas, kas, ko pieprasa, lai autorizētu personāla balsojumu. Vai jūs piekrītat par 2, 6 un 11 kompromisu balsot ar personāla balsojumu? Visi piekrīt. Un vai referenta vēlas izteikties pirms uh, uzsākt balsojumu? Paldies, jā. Sāksim balsot nekavējoties, vienkārši pateicos kolēģiem, referen ainu referentiem. Paldies, tad sākam balsot. Skatīsim pirmo grozījumu, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Uh, man uh, ierīce nedarbojas jūs varat varbūt samainīt vietas ar kādu un izmantot citu ierīci. Labi, kolēģi, tad turpināsim. 18. kompromiss, sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais kompromiss, piektajā lapusē, sākam balsot. Pirmais kompromiss, piektajā lapusē, sākam balsot. Es pagaidīšu, jo balsojums ir sarežģīts. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Septītais kompromiss septītajā lapusē. Sākam balsot. Septītais kompromiss. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad 235 grozījums, kas ir, uh, kam Sofija Intfeld iesniegus arī mutisko grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss. 12. lapusē. Sākam balsot. Otrais kompromiss, kas ir atrodams 12. lapusē. Personāla balsojums, ko pieprasīja EKR, kā es izskaidroju. Kolēģi, EKR ir viens par daudz. Lūdzu, izdariet nepieciešamo. Tagad viss ir kārtībā. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozējums 200 um, uh, saskaņā pirmo kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozējums 201. Uh, Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 202. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 205. Tagad sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 206. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 207. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 208. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 209. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 2-1-0. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 2-1-1, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 2-1-2 un 22, kas ir identiski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 23. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 10. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 216. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 217. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 2, 2, 2. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 2, 2, 3. Sākam balsot. 2, 2, 3. Beidzam balsot. Pieņemts. 224. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 225. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 2, 3, 6. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 2, 5, 2. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 2, 6, 2. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 90. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 91. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 11. Sākam balsot. Personāla balsojums te bija paredzēts. Bet es droši vien nepateicu sākumā, ka tas bija personāla balsojums. Man bija jāpasaka tātad personāla balsojums, ko pieprasīja, ka ir par 11. kompromisu mums jānobalso atkārtoti. Noteikumi, noteikumi. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Nu, no tā būšu kaut ko iemācījies. 239. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noredīts. 241 un 242 identiski sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 243. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 245. Sākam balsot. Atvainojiet, kolēģi. 244. 244. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 245 tagad sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 246 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 248 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 12. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 13. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. 263. Sākam balsot. 263. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 265. Sākam balsot. 263. Beidzam balsot. Pieņemts. 2, 6, 6. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noredīts. 2, 6, 7. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 268. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 270. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 14. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 279. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 980. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noreidīts. 2, 8, 1. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 2, 8, 2. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 2, 8, 3. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 2, 8, 4, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 2, 8, 5, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 2, 8, 6 atkrīt. Mēs ejam tālāk. 2, 9, 2. Sākam balsot. 2, 9, 2. Sameklējiet visu. Tas atrodams 26. lapusē. 2, 9, 2. Šis grozījums. Atvainojiet, kolēģi. Mēs esam pie 292. Balsojums notiek. Visi nobalsojuši. Es pats neesmu vēl nobalsojis. Labi. Tagad esmu. Beidzam balsot. Noraidīts. 296. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 297. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 298. Beidzam balsot. Pieņemts. 299. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 300. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 37 tagad. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 315. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noreidīts. 319. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 40. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Noraidīts. 3, 2, 1, 3, 2, 4, atvainojiet, sākam balsot. 3, 2, 4, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 3, 2, 6. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 3, 3, 0. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 3, 3, 6. Tur ir trīs identiski grozījumi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 3, 4, 2. Sākam balsot. 3, 4, 2. Beidzam balsot. Visi nobalsojuši? 3, 4, 2. Kolēģi, mēs to atkārtosim. Ļoti labi. Un tad uh, eh, izdzēsim šo pēdējo rezultātu un balsosim par 3, 4, 2. Sākam balsot. 342, the amendment of your own left. 342, lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. 3, 4, 6. Piedodiet, kolēģi. 3, 4, 4. Nē, nav. Tad nu paliek visi interesanti. 3, 4, 4. Kā ir? 344 has to be voted. Well, I'm, I'm, I'm sticking to 344. Nu, pieturēšos pie 344. Jā, nu man nepatīk nepiekrist uh, Žerāram. 344. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 3, 4, 3. 3, 4, 3. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 3, 4, 1. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 3, 4, 6. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 3, 5, 4. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 355. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 356. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 362 sākam balsot. Trīs, seši, divi. Beidzam balsot. Noraidīts. Trīs, seši, trīs. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 15. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 364. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 42. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 372. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 373. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 375. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 378. 378. 378. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Četrdesmit astotais sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. Trīsdesmit astoņdesmit sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 50. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 51. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems 53. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 54. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 395. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 55. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 407, 408 identiski. Beidzam balsot. <clears throat> Pieņemts. 412 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 413 sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 56. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 5, 1, 9. 4, 1, 9. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 422 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 424 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 425 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 426 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 429 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 435 un 436 sākam balsot. Beidzam balsot. Noradīts. 57 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 437. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 438. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 440. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 441. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 442. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 445 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 446 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 58 sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 447. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts 448. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 449. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 450. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīt 451. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 59. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemt 60. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 62. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts 69. Beidzam balsot. Norādīts 70. Sākam balsot. Nu, beidzam. Pieņemts 79. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts 84. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. kompromiss. Personāla balsojums prasēja, e kā ir sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 95. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 96. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 98. kolēģi. 98. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 99. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 201. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts, pieņemts. Devītais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 107. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 108. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. 115 sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts sastais kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 1, 2, 3. Sākam balsot. 123. Lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. 124. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 128. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 129. Sākam balsot. 17. kompromiss. Simtu trīsdesmitais grozījums. Sākam balsot. 130. Viss nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 17. kompromiss sākam balsot. 130. Beidzam balsot. Pieņemts. 135. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 136. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 137. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 138. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Tagad budžeta 16. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Tagad panti. Nē, 16. budžeta grozījums tas bija. Jā. Es domāju, ka 16. bija tas budžets, 16. Labi. Nu, gandrīz jau ir viss. 16. grozījums vispirms, un tad būs budžeta 16. grozījums. Sāksim ar 16. grozījumu. Labi? Vispirms 16. lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad budžeta 16. grozījums. 41. labs pusē sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais budžeta grozījums 42. lapas pusē. Jā, varat uzelpot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad gala balsojums, personāla balsojums, divi. Personāla balsojumi, sākam balsot. Beidzam balsot. Un tagad par sarunu uzsākšanu mandātu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nē, vēl. Nē, balsojiet vēl, balsojiet. Beidzam balsot. Vēl nav noslēdzies balsojums. Tagad beidzam balsojumu. 36 pēr 8 pret 7 atturas. Apsveicam referenti Makovē kundzi. Paldies, kolēģi, ar pacietību. Bija ļoti garš, bal garš balsojums. Tā arī noslēdzam balsošanu. Yeah. You can see the campaign is getting more